Pan przewodniczący! E, kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Baras Aštons paziņojums par tiesiskumu Krievijā. Un es e, došu vārdu augstās pārstāvs vārdā šodien runās Girī kundze. Lūdzu, kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Pēc Barnes Eštauns lūguma šodien Ungārijas prezidentūra pārstāv augsto pārstāvi, komisijas viceprezidentu šajā diskusijā. Barnes Aštron, kā jūs zināsiet, šobrīd ceļos Ziemeļāfrikā un tuvijos austrumos. Viņi ceļo visu šo nedēļu tur. Un es gribētu jums pateikties par to, ka jūs ierosinājāt šodien apspriest eh, tiesiskumu jautājumu Krievijā, jo neraugoties uz pozitīviem signāliem, ko sūtīs pagājuši gadu eh, prezidents Medveģevs, eh, cilvēktiesību situācija un tīpaši situācija Ziemeļkaukāsā joprojām ir ļoti satraucoša. Vārdarbība, iebaidīšana kas ir vērsta pret aktīvistiem, jūristiem, neatkarīgiem žurnālistiem, ir tas, kas mūs ir tīpaši uztrauc. Ir vesela rinda piemēru, kas pamato manu izteikumu. Brutālie uzbrukumi Krievijas žurnālistiem Oļegam Kašinam, Anatolijam Adamčukam, kā arī vardarbība pret Konstantinu um, Fedīsavu ir pēdējie fakti, kas uh, ilustrē nedrošības klimatu, kā arī vardarbība pret žurnālistiem, aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā, kas ir ikdienas prakse. Neraugoties uz solījumiem visaugstākajā līmenī, uh, šie noziedznieki ļoti reti tiek tiesāti. Uh, un neviens nav atbildīgs par vardarbību, par iebaidīšanu, kas ir vēsta par cilvēku tiesību aizstāvjiem. Es gribētu tikai pieminēt eh, Estemirovas kundzes, eh, Politkovskas lietu, Baburovas lietu, Mārkevo lietu, kā arī veselu rindu citu vārdu šeit gribētu nosaukt, kas joprojām ir tā kā tests, kas, eh, kas pārbauda Krievijas tiesu varu neatkarīgumu un efektivitāti un joprojām mēs redzam, ka nesodāmības klimats eh, turpina valdīt šai valstī. Tomēr ir arī pozitīvi notikumi. Šeit es gribētu pieminēt to, ka Maskavas pilsētas padome ir pieņēmusi lēmumu atļaut mierīgas, regulāras demonstrācijas, eh, kas tika aizliegts ar citu pagājušā gada, un eh, ir atļauts tagad hm, izvērst demonstrācijas, kas saucas 31. panta demonstrācija, un arī dusmu dienu demonstrācijas. Tad mēs atbalstam šo lēmumu. No otras puses mēs arī hm, turpinām saņemt ziņojumus par to, ka šie demonstrāciju dalībnieki tiek arestēti, ieskaitot arī opozīcijas līderus. Un tas eh, notiek atļautajās demonstrācijās un ne tikai Maskvā, bet arī citviet, un tas ir ļoti nopietni. Izteiksmes brīvība, eh, sapulcēšanās brīvība, apvienošanās brīvība ir moderno sabiedrību attīstības neatņēma sastāvdaļa, un visi, ši, visi šīs tiesību normas ierakstītas Krievijas federācijas konstitūcijā. Visas šīs normas uh, ir arī ierakstītas līgumos, ko parakstījusi ir Krievija ar um, apvienotām nācijām, ar ECO un ar Eiropas padomu. Eiropas uh, Savienība aicina Krieviju ievērot saistības, uh, ko tā uzņēmusies, un arī garantēt šīs tiesības saviem pilsoņiem. Prezidents Medvedjevs ir aicinājis uh, prezidenta cilvēktiesību padomi izskatīt Khodorkovska, Ļebiģeva un lietu, kā arī Sergeja Magnitski lietu. Uh, Um, mēs atbalstam to, jo Eiropas Savienība jau ir baudus, baudusi savas um, nopietnās bažas par to, ka šīs lietas uh, netiek virzītas pareizi. Prezidents Meģēģevs ir uh, runājis uh, par šo jautājumu un nosauc to par juridisko nihilismu, kas šobrīd ir Krievijā. Un Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt Krieviju visās reformās, kas vērt pozitīvā virzienā. Mēs esam pārliecināti, ka modernizācijai ir nepieciešams tiesiskums, ir nepieciešama tiesiskuma īstenošana, un mēs par to arī rakstām savā kopīgā paziņojumā modernizācijas partnerības eh, dokumentā. Šai kontekstā ir sagatavots jau konkrēts aktivitātes piemēram ir apelācijas sistēma, kur iespējams eh, pārsūdzēt tiesu lēmums. Šis notikums ir pateicoties cieši sadarbībai ar prezidenta administrāciju un Eiropas padomu. Un mēs esam gatavi turpināt strādāt ar Krieviju šajā virsienā, kā arī cīnīties pret korupciju, lai būtu īstenots pilnībā Hāgas konvencijas normas. Situācija Ziemeļkaukāzā ir arī satraucoša. Mēs atbalstam jauno stratēģiju ekonomiskai un sociālai eh, attīstībai, eh, bet joprojām ir nepieciešams darīt daudz, lai visi pasākumi būtu ilgstoši un lai nenotiktu barbariski uzbrukumi pret civiliedzīvotājiem. Turpinās nesodāmība, drošības spēki, kas darbojuši Čečņā, joprojām ir nesodīti, un tas arī mūs satrauc. Mēs jūtam līdz visiem tiem, kas ir zaudējuši savas dzīvības, Mēs jūtam līdz visiem tiem, kas ir kļuvuši par agresijas upuriem dēļ savām profesijām vai ticības, un mēs atbalstam tos eh, drosmīgos cilvēkus, eh, kas ir gatavi turpināt strādāt, neraugoties uz bīstamiem apstākļiem. Priekšsēdētāji kungs, godājumie deputāti, eh, šis ziņojums nav īpaši pozitīvs. Tomēr ir atsevišķi pozitīvi signāli, kas norāda uz pozitīvām iezīmēm cilvēktiesību situācijā Krievijā. Uh, bet bieži šo pozitīvo kompensē kādi soļi uz atpakaļ, un kopumā reāls panākums nav sasniegts. Tomēr mēs nedrīkstam nolaist rokas, un ir vesela rinda konvencijas eh, par cilvēktiesību aizsardzību iniciatīvas, kur iesaistījusies ir Krievija. Un mēs arī strādājam ar Krieviju cilvēktiesību dialoga, cilvēktiesību jomā, un Krievija piedalās šajā darbā, un, protams, mēs turpinam šo, šo sadarbību, jo citas alternatīvas mums nav. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Um, Madam President in office. And... Paldies, padomas pārstāvēji, padomas priekšsēdētāji Un tagad es aicināšu izteikties politisko grupu pārstāvis. Eiropas Tautas partijas vārdā runās Georgijs Šeflins. Uh, you, president. paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministrs kundze, paldies, komisāra kungs! Tie, kas zina Krieviju, zinās, ka tas, kas tur ir kā tiesiskums uzskatīts neatbilst mūsu izpratnē par tiesiskumu. Tas ietekmē Krievijas attiecības ar pārējo pasauli un arī ar saviem pašiem pilsoņiem. Uh, Līdz ar to, kad Eiropas Savienība veido attiecības ar Krieviju, tai jāņem vērā ir dažādi netiesiski aspekti, kā korupcija, eh, vardarbība un citi aspekti. Attiecības starp Krieviju un Rietumiem ir nedrošas un nemaz jau ne, nav jārunā par pilnīgu caurskatāmības trūkumu, kas ir visiem redzams. Ja mēs runājam par Krievijas pilsoņiem, tad viņu dzīve ir nenoteiktāka. Tajā ir, tā, viņi pakļaus daudz vairāk vardarbībai nekā Eiropas Savienībā, kas ir parakstījusi cilvēktiesību hartu. Eiropas Savienībai nav nekādas alternatīvas. Tai ir jāsadzīvo ar šo te uh, at, uzskatu atšķirību starp to, kas ir pieņemts Krievijā un kas pieņemts Eiropā. Paldies! Nākamais runātājs Adrians Severins, sociāla un demokrāta vārdā. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, varas sadalījums starp valsti un sabiedrību Savienību nosaka, kādi būs politiskie lēmumi, un politisko lēmumu paredzamība un lēmumu ieviešanu garantē eh, godīgums, profesionalitāte un tiesu sistēmas profesionalitāte. Eiropas Savienība un Krievija var sadarboties tikai tad, ja starp šiem varas sadalījuma modeļiem un lēmumu pieņemšanas mehānismiem un tiesu varu ir kaut kāda e, saskaņotība, kaut kāda harmonija. To mēs varam panākt ar partnerattiecībām, ar savstarpēju uzturēšanos un interoperabilitātes veidošanu un nevis kauninot Krieviju. Krievija ir Eiropas padomas pilntiesīgs loceklis un ir parakstījis Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Eiropas padoma līdz ar to ir vienīgā iestāde, kura ir kompetenta pētīt e, tiesiskumu Krievijā. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāpaļaujas uz Eiropas padomi, lai nodrošinātu veicināt kopīgu drošības un tiesiskumu tāpu Krievijā ka Eiropas Savienībā dažas valstis vēl arī ir tikai ceļā uz Eiropas cilvēktiesību konvencijas tiesību pilnu ieviešanu. Šāda te paralēla virzība varētu palīdzēt mums izprast Krieviju. Pirms daudziem gadiem, kad Eiropas parlamentam bija nedaudz lielākas varas, eh, pilnvaras nekā tikai nevalstiskajā organizācijā, tad tā izmantoja tikai kaunināšanu. Šodien pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs esam politiski spēcīga iestāde. Tas mums uzliek liecības, lielākas, eh, lielāku atbildību un pragmātismu atbildību. Mēs paši nedrīkstam ļauties emocijām. Mēs nevaram pavirši izturēties pret savām vērtībām. Un mēs arī nedrīkstam būt kā vajātāji vai tiesneši. Mēs nevaram vadīties tikai pēc dažādu lobiju izplatītām baumām. Mūs, mums ticēs tad, ja mēs būsim taisnīgi, godīgi, nobrīdīgi apsprieduši atvērti. Tas ir arī labākais ierocis, ko varam izmantot dialogā ar Krieviju laikā, kad mūsu pilsoņi vēlas, lai mums būtu strateģiskas attiecības ar Krieviju, lai neatsāktos augstais kars. Paldies! Nākamā runātāja Kristīna Ojlande no Liberāļu un Demokrātu grupas vārdu. Priekšsēdētāja kungs, mēs uzskatām, ka Krievija ir svarīgs partners Eiropas Savienībai. Tādēļ mēs sagaidām, ka Krievija respektēs tās starptautiskās saistības un ieviesīs konstitucionālu konstitucionālās tiesības, kas attiecas uz viņu pašu pilsoņiem. Ir neapšaubams fakts, ka Krievijā tiek pārkāptas cilvēktiesības, eh, pilsoņu brīvības un tiesiskums regulāri šīs te tiesiskuma pārkāpumi un arī plašā korupcija ir izraisījis plašu emigrācijas vilni. 300 tūkstoši cilvēku pametuši Krieviju pagājuši gadu vien. Ir grūti iedomāties, kā var notikt investīcijas gan iekšējās, gan arī ārējās, ja ir šāds te korumpētības klimats. Krievijas varas iestādes neapšaubām ievieš nekonstitucionālus pasākumus. Ziemeļkaukazos situācija ir viens no kliedzošākajiem e, piemēriem. Krievijas konstitūcijā ir pamats daudzpartiju sistēmai, taču de facto Krievijā pastāv tikai viens partijas sistēma un parlamentu loma ir ierobežot. Es gribētu uzdot jautājumu padomus pārstāvē, kādi soda pasākumi un sankcijas tiks attiecināti attiecībā uz Krievijas ierēģiem, kas ir tieši atbildīgi par cilvēku tiesību pārkāpumiem un tiesiskumu izkropļojumiem Krievijā. Kri Eiropas Savienībai savā politikā pret trešajām valstīm ir jābūt konsekventai. Tas diskreditētu Eiropas Savienību, ja mēs pievērstu acis acis uz pārkāpumiem, kas notiek dažās valstīs, tanīpat laikā ieviešot sankcijas attiecībā uz citām valstīm, kur ir līdzīgi pārkāpumi. Mēs nevaram turpināt normālas attiecības ar Krieviju, ja tā neveic konkrētus uzlabojumus. Mums ir jārunā skaidra valoda. Paldies, Oilāns kundzei. Nākamais runātājs zaļo pārstāvs Verners Šulcs. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi, neskatoties uz nevainojumu konstitūciju, jo Krievijas federāciju nevaram uzskatīt par tiesisku valsti, jo uh, konstitucionālās tiesības un to īstenošana īstenībā ir uh, divi pretmeti. Neatkarīga tiesu vara un brīva prese ir tikai utopija Krievijas federācijā, un Eiropas uh, cilvēku tiesību tiesa izdara tādus sarkastiskus secinājumus. Jāņem vērā, ka viena trešdaļa pārējā pārkāpumu notiek tieši Krievijā. Tiesas nav neatkarīgas un arī pilsoņi nevar brīvi cīnīties par savām tiesībām. Arī arbitrāžas tiesības ir uh, ierobežotas. Putina kungs un Medvedev kungs ir divi juristi, kas atrodas valsts vadībā, bet diemžēl viņi tiesiskumu neiedzīvina katrā savā solī. Uh, īstenībā eh, tiesa neuzdrošinās izteikt nekādus spriedumus iepriekš neat spriežoties ar attiecīgajām instancēm. Cilvēki ir norabažījušies par uh, savu dzīvību, par savu veselību, par to ir nobažījušies arī tiesneši, un uh, tas attiecas arī uz Hodorkovska lietu. Uh, tika teikts, ka spriedums, ko pauda uh, tiesnesis Daņurkins, tika uh, diktēts no augšpuses. Jāņem vērā, ka daudzās jomās Krievija ir palikusi tādā uh, gulaga situācijā. Jāņem vērā, ka uh, tiesiskā politiskā vara tiek virzīta, tā tiek diriģēta, un tiesu varai īstenībā ir jāiemēs, jāiemieso valsts un tās uh, burts un gars, uh, nevis uh, jāiet roku rokā ar noziedzniekiem. Slepkavības ir radījušas uh, baiļu un izmisuma klimatu. Ir uh, ļoti sarežģīta situācija. Magnītska kungs uh, ir advokāts, kas at atklāja korupcijas lietu, tagad viņš ir nonācis uh, cietumā un pēc tam, kad viņam netika sniegta medicīniskā palīdzība, viņš mira briesmīgā nāvē. Mums ir uh, jārunā par uh, attiecīgu valsts modernizāciju Krievijai ir jāievēro tās tiesības, kas pienāks pilsoņiem saskaņā ar konstitūciju, un ir jāņem vērā tās saistības, ko uzliek dalība ECO un Eiropas padomē. Krievijā ir jātīsta demokrātija, un Dūmai valsts um, parlamentam ir jābūt neatkarīgam un godīgam, ir jābūt uh, iespējai, uh, vairākām partijām ir jātiek sniegta iespēja piedalīties vēlēšanās, un tas nozīmē arī neatkarīgus mēdījus. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies Čārls Tanaks uz vienu minūti EKR grupas vārdā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs. Protams, Krievija ES ir ļoti nozīmīgs partneris vairākās jomās. Un mēs nevaram teikt, ka Krievija ir tāda demokrātija, kur tiek ievērot tiesiskuma principi. Tiek nogalināti žurnālisti, cilvēktiesība aktīvisti, tiek ietekmēta tiesneša neatkarība. Kādēļ Krievija joprojām var darboties Eiropas padomē? Ļoti labs jautājums. Un e, kā mēs varam nevaram piešķirt startautisku leģitimitāti tādai valdībai, ko Wikileaks apzīmēja kā tādu mafiozu valsti. Un joprojām uh, tiek izteikti apvainojumi Krievijas autoritārajai valdībai. Ir 27 tūkstoši cilvēktiesību pārkāpumu konstatēti tikai Krievijā vien, un, piemēram, eh, Lielbritānijas pilsoņi, kas ilgāku laiku dzīvo Krievijā, nevar piedalīties vēlēšanās. Un es domāju, ka Eiropas padome joprojām startautiski tiek ignorēta. Varbūt Krievijas dalība tajā ir viens no iemesliem. Un mums varbūt arī vajadzētu pārskatīt savu uh, dalību Eiropas padomē, uh, apvienotās karalīstas dalību. Paldies! Īstenībā jūs runājat nedaudz par ātru, saka priekšsēdētājs. Uh, mūsu tūkiem bija grūtības tikt jums līdzi. Paldies, Bruno Galniš, tagad lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, cik laika jūs man dodat? Vienu minūti. Ļoti labi. Priekšsēdētāji, Eiropas parlamentam šķiet, ka tas var pamācīt Krieviju cilvēktiesību jautājumā. Vispirms jāsako pašiem sava durvju priekš. Tanaka kungs, piemēram, šeit runāja par Žilianu Sanžu, par disidentu publicistu, kas Wikileaks datus izplatīja. Es nevaru viņu atbalstīt. Nedēļām ilgi viņš sēž uh, apcietinājumā Brit, uh, apvienotajā karalistē un viņš netiek atdots uh, ne Zviedrijai, ne ASV. Asanža kungu kungu, kungs tiek vainots uh, seksuālā vardarbībā. Viena no dāmām uzskata, ka viņš nav lietojis prezervatīvu seksuāla akta laikā, par kurā bija vienojušies. Uh, par kuru viņas šeit ņirgājas. Ir skaidrs, ka šīs divas jaunās sievietes nevēlējās. Ja viņas nebūtu vēlējušās, lai viņas izvarotu Asanžu kungs, tad nekas tam līdzīgs nebūtu arī noticis. Uh, tas ir piemērs tam, cik absurdi, cik lielā mērā absurdi var rīkoties. Godātais Galniškungs, saka priekšādātājs, mēs šeit debatējam par, Russia issue. par Krieviju. Mikro. Jā, yeah, jā. Yeah. Dear colleague, Godātais kolēģi, saka priekšsādātājs, mēs šeit runājam par Krieviju. Es saprotu jūsu bažas. Darba kārtības punkts ir tiesiskums Krievijā. Man ļoti žēl, bet par citām tēmām mēs nerunāsim debašu vidū. Uh, Other... Nā. ah. Nākamie runātāji ir individuālie runātāji. Tagad uzstāsies Rija Omenroiten, lūdzu. Vienu minūti, priekšsēdētāji, priekšsēdētāji, liels paldies! Uh, šīs dienas debates īstenībā tika organizētas arī tādēļ, ka Medvedeva kungs uh, runāja par to, cik viņam ir uh, nozīmīgs valsts tiesiskums un demokrātija, bet tajā pašā laikā mēs konstatējam, ka ir tik daudz piemēru, kas īstenībā bremzē šo modernizāciju. Uh, Eh, runājot par korupciju Krievijā, īstenībā saskaņā ar dažādiem informācijas avotiem, korupcija turpina pieņemties spēkā un apmēros. Juko lieta, opozīcijas uh, ierobežošana, to cilvēku apspiešana, kas ir saņēmuši Saharova balvu. Priekšsēdētāja kungs, tā modernizācija, ko eh, vēlas veikt Krievija, joprojām nav notikusi. Un ja mēs šeit runājam par partneru attiecībām ar Krieviju, Krieviju, tad ir jārunā arī par demokrātiju un Tad, kad mēs vedam sarunas par uh, šo sadarbības nolīgumu, tad man šķiet ļoti dīvaini, ka uh, ziņojumā par modernizāciju tiesiskas valsts principi tiek uzrādīti kā galvenais trūkums, ja precīzāk sakot, to neievērošana tiek uzskatīta par galveno trūkumu. Un uh, Eh, tajā ziņojumā, ko parlaments izstrādās par Krieviju, ir skaidri un gaši pieprasīts, ka ir jāievēro tiesiskums. Paldies, paldies. Tagad Knuts Flekenštains uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Man ir eh, jāpauž savs sarūktinājums, ka šīs debats darba kārtībā parādījās pēdējā mirklī, līdz ar to pie mums nevarēja ierasties augstā pārstāve. Katrīna Eštone pēdējo mēnešu laikā ļoti rūpīgi strādāja kopīgi ar padomi, lai Eiropas Savienība varētu lemt par labāku sadarbību ar saviem strateģiskiem partneriem, tajā skaitā arī Krieviju. Ņemot ņemot vērā Katrīnas Eštonas um, ieguldītos pūliņus, es domāju, būtu ļoti labi, ja mēs debatas varētu uh, organizēt tieši viņas klātbūtnē. Neviens cits strateģiskais partneris mums neatrodas tik tūl kā Krievija, ņemot vērā gan tās geogrāfisko atrašanos, gan arī tās piedzīvoto vēsturi. Mēs uzmanīgi sekojām demokrātijas attīstībai Krievijā. Es vēlējos jūsu uzmanību vērst uz to darba programmu, kas ir izstrādāta un veltīta labākai sadarbības koordinācijai starp ES un Krieviju. Šajā darba programmā, kas veltīta modernizācijai, ir iekļauti būtiski principi, lai varētu atbalstīt tiesiskumu iedzīvināšanu Krievijas federācijā. Mums sava, savas partnerattiecības ir jāizmanto un jāpadara tās vērtīgas, jāparūpējas, lai tās uh, nestu šo pievienoto vērtību arī Krievijas pilsoņiem. Uh, Krievijas prezidents eh, saviem eh, startautiskajiem partneriem ir devis iespējas ar šo tik nozīmīgo partneru sadarboties. Izmantosim šīs iespējas. Ja mēs vēlamies panākt ilgspējīgu modernizāciju, mēs nerunājam tikai par tehnoloģisku modernizāciju. Nē, jārunā par modernizētu ekonomiku un tā balstās uz tiesiskumu un demokrātijas principiem. Tikai tad, kad pilsoņi un uzņēmumi varēs paļauties uz tiesiskumu valstī, tikai tad viņiem būs drosme veikt uh, inovācijas un investīcijas. Tādēļ dosimies Krievijai pretī ar uh, sveicienam izstiept roku un palīdziesim viņiem šajos demokrātijas centienos. Paldies! Tagad Jaceks Protašievičs uz vienu minūtu lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Līdzīgi daudziem citiem kolēģiem, kas izteicās pirms manis, arī es esmu gatavs šo acīm redzamo patiesību atkārtot. Krievija Eiropas Savienībā ir strateģisks partners gan no strateģiskās, no starptautiskās drošības, gan no ekonomikas viedokļa. Ir skaidri, ir saprotams tādēļ arī, kāpēc mūs tik ļoti interesē situācija mūsu kaimiņu valsts iekšienē. Šķiet, ka mēs redzam ārkārtīgi satraucošas tendences. Tikai 3% Krievu uzskata, ka viņiem ir kaut kāda ietekme uz savas valsts politisko dzīvi. 60% Krievu saka, ka viņi nevar īstenot savas tiesības. Un ļoti daudz cilvēku uzskata, ka eh, Krievijas valsts ierēģi neievēro pieņemto likumdošanu. Tas patiešām netēlo šo valsti ārkārtīgi skaistā gaismā. Krievija mums ir dārga valsts, tās sirdī dārga, tās attīstība mums ir ļoti svarīga, bet ar ekonomisko attie, attīstību vien nepietiek. Arī tiesiskums ir ļoti svarīgs aspekts, tam jāpievērš tikpat lielu uzmanību, kā, attie, kā runājot par citā, citām kaimiņu valstīm. Maikls Gālērs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, kolēģis, līdzās plašajām uzņēmumu sadarbības sfērām ekonomikā, kā arī mm, strādājot pie globālajiem izaicinājumiem, es uzskatu, ka ir svarīgi, un tas arī izkristalizējās diskusijas laikā, ka mums ir regulāri jārunā par tiesiskuma situāciju Krievijā. Pagājušajās nedēļās mēs daudz runājām par stabilitāti arī zin vidusjūras reģionā un citur. Mēs definējām, ka autoritārās struktūras nav savienojamas ar stabilitāti, bet runājot par Krieviju, mēs eh, redzam, ka stabilitāte nevar būt, ja tiesa tiek ietekmēta, ja žurnālisti tiek vajāti un ja cilvēktiesības tiek pārkāptas. Tāpēc es uzskatu, ka vienmēr ir pareizi runāt par šo tēmu un es ceru, ka operatīvajās attiecībās ar Krieviju arī tuvākajā nākotnē mēs eh, Krievijai dar, dos, darīsim zināmu, ka eh, uz spēles tiek likta tās nākotne, ja tā nestrādā pie tiesiskuma. Paldies! Thank you, uh... Paldies! Kelam kungs! Mēs esam brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Paldies, priekšsādātāja kungs! neatkarīga žurnālisti un uh, cilvēktiesību aktīvisti, um, uh, Politkovskajas, Tamīrova, uh, Naknīckis, uh, viņi ir nogalināti, bet neviens no šiem noziegumiem nav atklāts un neviens noziedznieks nav sodīts. Kremļa režīms nevēlas ieviest taisnīgumu un caurskatāmību. Vakar uh, Natāļa Vasiljeva uh, Uh, runājot par Hodorkovska lietu, um, paziņoja, ka uh, no augšas tika uzspiests tiesas spriedums, un tiesneši paši nevarēja pieņemt spriedumu. Tie, kas ir atbildīgi par Magnitska lietu un citi, parāda, ka Eiropas Savienībā ir nopietni ir jārunā par tiesiskumu un caurskatāmības ieviešanu Krievijā. Fakts, ka Krievijas iestādes ļoti satraucas par vīzu aizliegumu eh, jau parāda, cik liels pozitīvs potenciāls Eiropas Savienības rīcībā ir mainīt situāciju. Paldies, Vatsonkungs, lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātāji. Daudzi šajā parlamentā Krieviju skata kā daļu no Eiropas nāciju ģimenes, un mēs cerējām, ka pēc Berlīnas mūra krišanas Krievija attīstīsies, tuvojoties Eiropas Savienībai. Diemžēl tā tas nav noticis. Tagadējā Krievijas vadība izvēlēsies savu ceļu, un tā mūs, tas mūs satrauc. Mūs, kas vēlamies redzēt brīvību, demokrātiju un tiesiskumu Krievijas iedzīvotājiem. Komisāram uh, ir uh, lielāka pieredze nekā mums, uh, cīnoties ar Krieviju, viņam ir savu pieredzi, bet Eh, es ceru, ka komisija izdarīs spiedienu uz augsto pārstāvi, lai tiktu pieņemta jauna politika attiecībā pret visām valstīm, kas pārkāpj mūsu vērtības. Mums ir jārunā par tiesniecību, eh, bet ir jārunā arī par cilvēktiesībām. Un neļausim šo valstu līderiem atmazgāt eh, naudu Eiropas banku sistēmās, izglītot savus bērnus mūsu skolās un uh, Uh, universitātēs un atpūsties mūsu brīvdienu vietās. Ja mēs uh, uh, ierobežotu autoritāro valstu vadītāju brīvību, tad es domāju, mēs varētu kaut ko mainīt. Hautals kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos tiem kolēģiem, kuri saka, ka mums ir vajadzīgi uh, gudri pasākumi, lai cīnotos pret autoritāriem režīmiem, kas pārkāp cilvēktiesības. Un es gribētu uh, jautāt uh, augstās pārstāvs pārstāvjiem šeit, vai jūs esat gatavi veikt pasākums pret tiem, kas pārkāp cilvēktiesības tādā veidā, kā tas tiek norādīts parlamenta rezolūcijā, kur mēs pieņēmām 15. decembrī, ja nemaldos. Tur tika aicināts iesaldēt uh, līdzekļus un uh, šiem te 16 uh, ierēģiem, kas varētu būt iesaistīti Barnīcka lietā, kuram, diemžēl, nācās uh, mirt cietumā Krievijā. Kuri būtu tie drosmīgie ārlietu ministri, kur varētu uzņemties šo iniciatīvu? Augstās pārstāvis pārstāvi vai, uh, ja pierādītos, ka tiesnesis uh, Hodorkovska lietā pieņēma uh, Uh, spriedumu balstoties uh, uz spiedienu no augšas, vai šis tiesnesis būtu šajā sarakstā. Kaska kungs, lūdzu. Rusko jedným z najvýznamnejších. Paldies, cienījamie kolēģi! Krievija ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas Savienības partneriem. Tā ir valsts, kuras demokrātiskās tradīcijas nav pārāk senas. Mēs varam teikt, ka Krievija joprojām pierod pie demokrātijas. Tāpat arī vairāk ir jācīnās ar islama terorismu, un tāpēc arī turienes drošības spēkiem ir nozīmīgāka pozīcija. Tāpēc arī Krievijas standarti mm, citādāki nekā mūsējie, bet tie ir ļoti jūtīgi Dialogs ar Krieviju ir jāveido lietišķi par, uz partnerattiecību pamatiem, un uh, pamatā ir jādomā domāja par Krievijas sistēmas uzlabošanu. Mēs nedrīkstam viņus tikai pamācīt vien, mums ir jārunā ar Krieviju kā ar draugu, jārunā korekti. Mums ir jābūt kopīgām interesēm Eiropas uzplaukuma miepaliet. Tarant. Tarant kungs, lūdzu. Thank you. Paldies! Es domāju, ka Šulca kungs ir ļoti labu rezolūciju sastādījis ar pamērziem argumentiem un secinājumiem. Tomēr es neesmu pārliecināts, vai es pareizi sapratu to, ko Flekenštāna kungs gribēja teikt, jo, ja reglaments man neļauj vairs uzdot jautājumu, es tomēr gribētu to viņam uzdot, vai viņš ieteica atteikties atbalstīt šo rezolūciju vai tieši uh, pretēji. Paldies! Fleckensteina kungs, vai jūs gribētu atbildēt uz šo jautājumu? Es neklausījos, es atvainojos. But I ah, ca- but I come back. Bet es uh, atgriezīšos. Es varētu dot uh, Tarantkungam iespēju atkārtot savu jautājumu. Jā, lūdzu, lūdzu, Tarantkungs. kungs. Jā, Frekenšteina kungs, es eh, nebiju pārliecināts, vai jūs ieteicāt atbalstīt šo rezolūciju, kuru uzrakstīja Werners Šulcs un citi, vai jūs drīzāk aicinājāt mūs eh, nepieņemt šo rezolūciju šajā plenārsēdē. Paldies, Frekenšteina kungs. I, I will vote for the... Es balsošu par šo rezolūciju, jā. Thank you. Paldies! Līdz ar to arī brīvā mikrofona procedūru varam noslēgt. Un tagad eh, došu vārdu augstās pārstāves pārstāvē ministrs kundze, kad jūs esat gatavi atbildēt, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdātājs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Pirmkārt, gribētu pateikties jums visiem par precīziem jautājumiem, kurus uzdevāt debatēs. Es piekrītu jūsu bažām, kuras daudzi no jums šeit pauda. Es domāju, ka Eiropas Savienībai kopumā būs jāturpina runāt par šīm bažām ar visiem Krievijas partneriem. Mums nevajadzētu baidīties runāt tieši tad, kad ir runa par konkrētiem jautājumiem. Uh, Ja mēs vēlamies būt strateģiski partneri, un es domāju, ka mēs esam Krievijas strateģiskie partneri, tad mums ir jābūt gataviem runāt arī par sarežģītiem jautājumiem. Ļaujiet man pateikt, ka ar lielu prieku uh, uzklausīju šīs diskusijas vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, neviens neapšaubīja, ka Krievija ir svarīgs strateģisks partners Eiropas Savienībai. Un otrkārt bija tāda vispārīga vienošanās piekrišana šajā zālē, ka pilnīgas demokrātijas un tiesiskuma izveida Krievijā vēl nav pabeigta, un joprojām ir eh, daudzas problēmas demokrātijas darbībā Krievijā. Es pilnīgi noteikti nodošu tālāk visu to, ko jūs teicāt eh, komisijas eh, vicepriekšsādātājai un augstajai pārstāvēji, lai mēs ar visiem mūsu rīcībā esošiem instrumentiem varētu rīkoties. Es domāju, ka 24. februārī paredzētā vizīte, kad ieradīsies Krievijas pārstāvi, ļau mums, ļaus mums Briselē apspriest eh, dažādus jautājumus. Jāpiebilst arī tas, ka Krievija pastāvīgi ir ārlietu padomas darba kārtībā, un jūs varbūt zināt, ka vienā no Eiropadomēm arī mēs eh, runājām par eh, attiecībām ar mūsu strateģiskajiem partneriem. Pagājušais tas bija pagājušā gada septembrī, un es domāju, ka prezidents Van Rompējs to turpinās darīt arī šogad, apspriest šos jautājumus. Ļaujiet man atbildēt tieši uz eh, dažiem deputātu jautājumiem. Pirmkārt, Hautals kundzei cilvēktiesību jautājumos augstā pārstāve. Jāsaka, ka mēs ļoti nopietni uztveram rezolūciju, kur jūs pieņēmāt 15. decembrī. Sergei Magnīts, ka pirmtiesas aizturēšana ir eh, jāizmeklē, un, protams, ka padoma pievērš eh, šim jautājumam lielu uzmanību. Mēs turpināsim par šīm jautājumiem runāt visos līmeņos, uh, ne tikai cilvēktiesību konsultācijās, kas notiek divreiz gadā, bet arī samitos. Un aicināsim Krieviju ievērot starptautiskās saistības. Visi lēmumi par ierobežojošiem pasākumiem būs jāpieņem padomēji. Šādi instrumenti būtu jāizmanto uh, gudrā veidā, balstoties uz pierādījumiem. Pirmkārt, mēs, uh, uh galvenokārt mēs aicinām Krieviju īstenot pienācīgu izmeklēšanu. Omen Roitens kundzei, ja ļausiet atbildēšu, ka cilvēktiesības, kā jau minēju, ir galvenais punkts runājot par jauno nolīgumu un uh, vairākās uh, reizēs tas tiks pieminēts. Var apliecināt, ka Eiropas Savienības un Krievijas saistības ievērot cilvēktiesības, arī minoritāšu cilvēktiesības būs ļoti uh, uh, svarīgā veidā uh, um, iekļauts šajā te nolīgumā, kur mēs noslēgsim ar Krieviju. Priekšsādātājs kundze godā tie deputāti. Noslēgumā ļaujiet man uh, apkopot to, ko es teicu iepriekš. Tiesiskums un tiesu sistēmas neatkarība. Uh, ir e, jāturpina censties sasniegt, e, modernizējot Krievijas federāciju. Eiropas Savienībā ir jābūt gatavai atbalstīt Krieviju šajos centienos. Vārda brīvība, pulcēšanās brīvība ir e, būtiskas sastāvdaļas visās Eiropas demokrātijās. Krievijai vajadzētu ievērot savas saistības Eiropas padomē ANO un uh, ECO. Ziemeļkaukās uh, joprojām mums rada bažas. Mums ir jāiedrošina Krievija meklēt ilgspējīgu risinājumu šai hroniskajai problēmai reģionā. Svarīgi ir paturēt prātā, ka neskatoties uz daudzām bažām, kas mums ir, un daudziem izaicinājumiem, ar kuriem saskars Krievija, uh, ir bijusi arī virkni pozitīvu momentu un attīstību. Mums ir eh, jātur eh, prezidents Medveģevs pie vārda un jāiesaistās nopietnā dialogā ar Krieviju par cilvēktiesībām. Ja ir eh, kaut kāda pārkāpuma, mums ir jāsaņem par to informāciju, jāseko šīm lietām. Krievijā paldies par jūsu komentāriem un komisijas vicepriekšsādātāja augstā pārstāva noteikti tiks informēta par jūsu viedokli. Paldies, priekšsādātājs kundze. Liels paldies! Tagad šīs debatas ir beigušās un tālāk 12. Eh, turpināsim ar balsošanu. Es atvainojos, balsojums notiks eh, ceturtdien, pulkstens 12. Tagad sēde tiek pārtraukt līdz pulkstens 12.